Turpina komisāra kandidāts. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu ies, izmantot šo iespēju, lai atgrieztos pie mūsu diskusijas un galvenajiem punktiem, kas izskanēja tās laikā. Un, sap, un mūsu uzklausīšana tuvojas beigām. Pasaule ļoti ātri mainās, iepriekšējā ideoloģija nedara jaunajā situācijā un kontekstā. Mums ir būtiski pieņemt un, un, un piekā koriģēt mūsu attīstības ietvaru, ņemot vērā jaunās realitātes paradigmu pārceļas no esošajiem tūkstošu eh, gad, eh, gadas attīstības mērķiem, uz eh, jaunajiem tūkstošu gadas attīstības mērķiem, kas dotu iespēju labāk cīnīties pret nabadzību un paredzēt vides sociālās un ekonomiskās dimensijas, kā arī padziļināt partnerattiecības ar attīstības valstīm, veidot partnerības ar donoriem un uh, attīstības spēlētājiem. Tāpat arī pēckotonu ietvars dos iespēju mūs apstiprināt mūsu apņemšanos sadarbībā ar AKK valstīm, it īpaši Āfriku. Eiropas Savienībai ir jābūt šo procesu centrā. Un šis uzdevums ir daudz tālajošāks nekā Uh, universāla attīstības ietvaru izveidošanas. Mēs šeit saskaramies ar vienu no nozīmīgākajiem izaicinājumiem Eiropai un partneriem pasaulē. Kā uh, virzīt globalizācijas procesu? Tas ir mūsu uh, noturīgas attīstības mērķu diskusijas pašā centrā. Priekšsēdētājs cerīgi raugos uz sadarbību ar jums šajā jomā tuvāko gadu laikā. Iz, uzklausīšanas eh, laikā es dzirdēju daudz interesantu jautājumu. Es zinu, ka mums ir. Um, nozīmīgi solidaritātes jautājumi, kas ir nozīmīgi pasaulē un kas dot labumu gan mūsu partneriem, gan mūsu pilsoņiem. Paldies, un es tik tiešām cerīgi raugos uz sadarbību pie šiem nozīmīgajiem attīstības jautājumiem, kas veidos pasauli turpmākajās desmitgadēs. Paldies! Um, thank you, Mr. Mimica. Paldies, Mimits kungs. Tagad saskaņā pēc mūsu notiekumiem koordinatori tie, kas tagad šī sanāksme notiek aiz slēgtām durvīm. Priekšsēdētāji, gribētu uzdot jautājumu. Šķiet, ka internets tiešraidēji sēdē nav darbojies. Es gribētu, lai situācija tiktu uzlabot turpmāk. Dzirdēju to pašu, bet uzklausīšanas laikā, ka nav dzirdēt jautājumu. Tagad to koordinatoru tikšanās visi, kas nav koordinatori, lūdzu atstājiet eh, zāli un mēs izvērtēsim uzklausīšanu. Nākošā uzklausīšana rīt sešos vakarā. Mēs esam saņēmuši vakarā vakara sēdes. Paldies par iepriekšējo sēdes tūkiem, bet mēs turpināsim darbu pēc brīža.